Paldies, priekšsēdētāji, mazāk kā 5 minūtes. Kostas kundze, gudētie deputāti, es vēlos jums pateikties visiem par man doto iespēju prezentēt uh, manu vīziju un manu portfolio. Es ceru, ka esmu skaidri jūs iepazīstinājis ar manām prioritātēm turpmāko piecu gadu laikā. Šovakar noturējām atvērtas godīgas debats. Tā tam ir jābūt. Tā ir demokrātija rīcībā. Tā es arī vēlos, lai mūsu attiecības turpinātos. Es jau to teicu uzklausīšanas sākumā, kā man būs ārkārtīgi liels gods kalpot Eiropas idejai un gods kalpot šai komitejai. Trīs stundas un 45 jautājumus vēlāk es neesmu mainījis savu viedokli. Esmu vēl vairāk pārliecināts par to, ka varam kopā sasniegt liel, lielas lietas, ja strādājam partnerībā. Šis parlaments ir sniedzis ļoti svarīgu atbalstu svarīgākajām lietām, kāda Eiropa pašlaik īsteno kreatīvā Eiropa un Erasmus Plus eh, tehnoloģiju un inovāciju institūts pirmais sporta nedēļa. Liels paldies visiem par atbalstu, jo dažkārt mēs šaubījāmies par tiem projektiem, bet eh, ar jūsu palīdzību mēs eh, vienojamies par pareizām programmām un par budžetu. Kā jūs komisārs, es arī apliecinu, ka mūsu sadarbība turpināsies jau no manas pirmās darba dienas. Mana prioritāte būs jau pie pirmās izdevības nākt un uzstāties jūsu komitejā, lai mēs varētu turpināt diskusijas, kuras uzsākām šovakar. Es ceru, ka mūsu diskusijas turpmāk arī būs godi, tik godīgas un atvērtas, kā tas ir bijis uh, šovakar. Lielas paldies jums! Allora, io desidero ringraziare. Es vēlos pateikties, protams, deputātiem par jautājumiem, vēlos pateikties kolēģiem no Kulta Itra un Pēti komitejā. Paldies Navračič kungam par atbildēm un paldies arī par atmosfēru, kas ir bijusi Eh, ļoti pozitīvi no nu, dažiem varbūt asākiem toņiem, bet nu, tā ir daļa no demokrātijas. Tādēļ es domāju, ka mm, diskusijas tiešām bija atvērtas un godīgas. Eh, es tagad domāju, ka mums eh, par daudz, ko ir jārunā un jāizvērtē. Gribu atgādināt koordinatoriem, vicepriekšsēžiem, kā tiekamies rīt no rīta ehm, sanāksmēs slēgtām durvīm, lai varētu izvērtēt šo uzklausīšanu. Pateicos sekretariātām un arī sveiciens tulkiem par lielisko darbu, kas arī nodrošina daudzvalodību šajā parlamentā. Paldies! Thank you. Mi pare, you...